So. Right. Good morning. Labrīt. Labrīt visklātsošie. Sveicu jūs tāpat komitejas sanāksmē. Otrais darba kārtības punkts. Darba kārtības apstiprināšana. Vai būtu kādi komentāri? Komentāru nav. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Trešais darba kārtības punkts. Eh, man nekāda paziņojuma nav šobrīd. Ceturtais apkārtīs punkts. Iepriekšējo sanāksmu protokolu apstiprināšana. 13. novembra sanāksmes protokols no pērnā gada. Ja nav komentāru līdz šīs sanāksmes beigām, tad šis protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Un tad, nu, nākam pie 5. un 6. apkārtīs punkta. Tā kopēja viedokļu apmaiņa. Un vēlos um, veikt, sveikt jūs eh, šajā uzklausīšanā par āriem finanšu instrumentiem. Un vienlaikus eh, spriedīsim par ziņojumu, par atziņumu, kur sagatavos mūsu referenti Marīķe Šāke. Sveicināti, Marīķe! Izstādīšu priekšā šo tēmu, pieminot, ka Eiropas Savienība nesen piedzīvojusi šo instrumentu vidusposmu pārskatu, gatavoties jaunu instrumentu pieņemšanai. Post 2020, tātad daudzgad finanšu schēmas pārskatiet veros. Mēģis ir um, uzklausīt jūs viedokļus, lai gatavotu nākos tiesību aktus. Tomēr vērts būtu atzīmē, ka Eiropas parlaments tiks iesaistīts pārstāv likumdošanas um, procedūrā, tad koplēmumu procedūrā, līdzīgi kā ar um, patreiz spēkā esošiem instrumentiem savādākam. Šodien esam uzaicinājuši komisijas dienestus, kā arī ārējās darbības uh, dienesta pārstāvis, kā arī vairākus um, atzīts eksperts šajā jomā, lai jums sniegtu informāciju par svarīgākiem jautājumiem un eh, pol politikas rekomendācijām, kuras mums būtu jāņem vērā. Mēs no eh, vidusposma pārskatījumiem tāds, ka nav nepieciešams pārskatīt prioritātes, kuras figurē regulu pielikumos, kas nosaka šo instrumentu izveidu un darbību, tomēr ir notikušas radikālas izmaiņas eh, globālajā vidē, kā arī jaunajā strateģiskajā satvarā, kas nosaka Eiropas Savienības palīdzības sniegšanu. Tad vēlos komisiju un ārējās darbības dienas pārstāvis skaidrot, paskaidrot mums, kādēļ nav pieņemta nek nekāda dēļģētie tiesību akti. Līdz takus tam afet iesaistīsies kopā ar atbilstošiem komisāriem, Hānkungu eh, un Grīnī kundzi. Tas tātad strateģiskajā dialogā par instrumentu programmēšanu 18. līdz 20. gadam, kas visdrīzāk notiks 21. un 22. februārī, bet šie datumi gan jāapstiprina. Alēja komiteja tāpat izveidojas darba grupu āriem finanšu instrumentiem, ko vada Marīča Šāke. Grupā pārskata to, kā instrumenti darbojušies kopš 17. gada. Uh, Sekmēja tātad parlamentu iesaist šajos procesos, un šī grupa tāpat arī gatavo strateģisko dialogu. Tagad stādīšu priekšā mūsu šīs dienas viesus. Pirmkārt, uh, pazīstam personību šeit, kas ir regulārs viesis mūsu komitejā, Kristians Lefner kungs kas ir tātad um, ārējā darbības dienesta uh, ģenerāls uh, sekretāra vietnieks, un viņa pavada Filberto Sriani Sebegandī, kas ir uh, struktūrvienības vadītājs uh, ārējā dienestā. Tālāk uh, Mirjam Pērens kundze, kas ir strateģijas un Turcijas jautājumu direktore uh, DG Nier komisijām. Tālāk Hilde Hardemans kundze, kas vada ārlietas politika instrumentu dienestu komisijā. Žans Līvila kas ir eh, People and Peace, eh, nodaļas teritoriju vietas izpildītājs no Tīči Defko, tālāk Andriju Šerips. Man Šerifkungs jātur pašā galā, kas ir ārējās darbības programmas vadītājs eh, Māsriktas politikas institūtā. Un visbeidzot Isabela Ianides, politikas analītiķe Eiropas parlamenta izpētes dienestā, kas gatavo pētījumu par šo tematu. Ričards Janga kungs uh, no Kārnegi Europe institūta. Briselē tad strādā pie um, tā, lai pētītu, kā tiek sniegt atbildi, tur, uh, tātad palīdzība Turcija, Ukraina, Ēģiptei. Un visbeidzot, Soņa Reinis uh, Čivanides kundze, izpildirektore, PNPSU Peace Building Liaison Office, EPLO, Briselē. Kā tad organizēsim um, diskusijas? Ierosim rīkoties lūkā pēc Maričis Hākais eh, ziņojuma projekta prezentācijas, kas aizņems apmēram 5 minūtes, došu vārdu katram no ārējās eh, darbības eh, un komisijas tātad dienas pārstāvjiem 5 minūtes un 7 minūtes ekspertiem. Un beigās mums būs nedaudz laika diskusijām, tāpat arī no referentiem būs iespēja izteikties aptuveni pusstundu būs mūsu rīcībā. Mūsu referenta Mariča Šāka vēlāk turpinās vadīt šo sanāksmi, nu, un viņa arī rezumēs uh, um, diskusiju gaitu. Un, uh, nu, tas dara mans puses viss uh, vārds Mariķē. Lūdzu. Paldies, David, dārgie kolēģi, viesi. Nu, prieks, ka varam spēst par šo atzinumu projektu šodien. Es esmu plašāku diskusiju par uh, vidusposmu pārskatu, kā rīkoties tālāk, kāda būtu iespējama turpmākā ārējo finanšu instrumentu arhitektūra. Izteikšos ne tikai kā referenti, bet arī kā uh, darba grupas vadītāju. Es vadu darba grupu par šiem finanšu instrumentiem. Visālaši eh, silti gaidīt eh, piedalīties še, šīs grupas darbā. Ja domātu par, eh, par publisko fondu izmantošanu ārējos aspektos mūsu politikas mērķu sasniegšanai. Man komentāri balstās uz manu pieredzi, ko esmu guvusi darba grupā, strateģiskajā dialogā, gatavoties vidusposmu pārskatam, kādas mācības esam guvuši no izvērtējuma, tā skaitā ārējā izvērtējuma pārunas ar eh, partneriem, kas ir darbojušies pie šiem dažādiem instrumentiem, kas atrodas Alietu eh, komitejas pārziņā. Nu, ceram ar šo atzinumu sniegt vērtīgu pienesumu diskusijā par eh, šo instrumentu arhitektūru pēc 20. gada, kas ir izlīdzies īsi jau plašu rezonanci šis neizgaitā. Ko tad esam apguvuši, kādas ir gūtās mācības? Ar finanšu instrumentiem ir jā, jāsakmē strateģisko mērķu sasniegšanu. Jābūt realistīgiem, situācijas vietā mainās, bet jādara viss iespējamais, lai um, paaugstinātu efektivitātu un mazinātu birokrātisko slogu. Jābūt skaidriem izvērtēšanas kritērijiem, kam jābūt iestrādātiem politikā jau no, no sākuma, lai vēlāk mēs um, varētu izprast, vai izvirzītie mērķi, kas tik nosprausti šiem instrumentiem, ir sasniegti. Visbeidzot, ir būtiski, lai parlaments eh, labāk eh, organizētu sav, savas kontrolas funkcijas. Patreizējā struktūra, protams, ir strateģiskais dialogs īsti labi nestrādā. Šeit ļoti bieži pietrūks pietiekams informācijas, un šī informācija ienāks liela nokavēšanos, un, un jāizvairās no tādiem pasākumiem, kas vairāk izskatās pēc tāda formālisma, tāda tekstīša, nekā nopietna strateģiskā dialoga. Tas pats attiecas uz diskusijām par jaunošu instrumentu arhitektūru lai ko mēs izstrādātu, izveidot, es šeit nevēlos eh, skanēt dogmatiski, bet katrā ziņā ir jānodrošina, lai būtu labāka kontrola, labāks izvērtējums, eh, tāds eh, mērķiecīgākas, strateģiskākas darbības no savienības puses un arī skaidrība mūsu partneriem. Es piekrītu, ka jā, jā, jābalstās uz politiku, nevis uz instrumentiem, tāpēc esam atvērti iespējamiem uzlabojumiem, bet jāizvairās arī no tā, ka vērtības, kas mums tik tūs, piemēram, cilvēktiesības būtu tikai tāda blakus parādība lai pēkšņi mēs pārnestu līdzekļus citiem mēķiem, jo migrācijas pārvald, pārvaldība, piemēram, ir tagad jaunā prioritāte. Un resursu piešķiršana šim mērķim tādā ad hoc kārtā būs uh, uz uh, citu leģitīmu, uh, apzināti izvēlēt politis, politikas mērķu sasniegšanas rēķini. Un turklāt tam trūkst adekvātas kontrolas. Un, piemēram, kā tika izveidots darījums ar Turciju, kā tika veidot dažādi trasta fondi. Un tie ir tā, tādi ad hoc pasākumi, kur uh, viennozīmīgi pietrūkst pietiekams parlamentārās kontrolas. Atzīstot, ka ir iespēja daudz ko uzlabot, kā es to pieminēju, un atkārtoši atkal mums nebūtu jābūt pārlieku dogmatiskiem šeit parlamentā, nevajadzētu pārlieku pieķerties instrumentiem uh, tā, kā tie ir savulaikā izveidot, bet jādomā par to, kā mēs varam strateģiskā, kā mēs varam izmērīt ietekmi. Un tas mums noved pie pārvaldības jautājuma. Un svarīgākais jautājums visiem šeit uh, klātsošajiem mūsu viesiem, komisijas un arī darbības dienas pārstāvjiem ir šāds. Kā tad um, pilnveidot šo pārvaldības mehānismu? Kā mēs varam nodrošināt to, lai jaunajā arhitektūrā, un daudz tiek runāts par to, kā sapludināt dažādus instrumentus vienā, kas ir tāds diezgan radikāls priekšlikums, tātad kā izskatīsies šī jaunā instrumenta pārvaldība, kā notiks koordinācijas starp komisiju un ārējās darbības dienestu, un ko jūs visi domājat par parlamentu lomu šajos procesos? Ja kaut kādiem iemesliem nebūs savstarpējas uzticēšanās, Pilnībā ne, nepārdomāsim, kādas ir mūsu lomas un funkcijas. Ja parlaments tiks eh, atstumts malā un process kļūs necaurskatāms, nu, tas mums nebūs pieņemami. Tā rezultātā jūs piedzīvosiet ievērojumu pretestību no, no parlamenta. Lūk, tie mani pirmie komentāri, pastoties uz darbu, ko esam paveikuši darba grupā. Uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība. Mums ir jāskatās par to, kā tiek tērēta uh, nodoļu maksātāja naudiņa un darīsim eh, to, ko solam, lai mūs uzticās ne tikai mūsu partneri, bet arī mēs uzticamies ar eh, saviem principiem. Paldies! Paldies, paldies Marīči Šāki par jūsu ievadu komentāriem. Tagad pārējiem pie, pie um, mūsu viesiem. Vārds viņiem. Lefler kungs. Sāksim ar jums jau paldies uh, priekšstādā, paldies, ka uzveicināt mani un, un manus kolēģus uz šo sanāksmi. Es sākumā vēlos pateikties Mariķai Šākai par eh, veikumu, par darbu, ko viņa ieguldījis šajā procesā, par viņas pārdomām, par atzinumu projektu. kur uh, elementus uh, apspriedīsim šīs dienas gaitā. Nu, neiedzināšos uh, vidus uh, posmu pārskata niansēs un, un, un sīkumos, jo strateģiskais dialogs turpināsies ar AFET un sākumā ar DEVI par attiecīgajām programmām. Un šobrīd šeit būtu svarīgāk sakot Maričis paraugam, piemēram, respektīvi, kādas mācības varam gūt, pastāties uz pieredzi, un kā labāk veidot, projektēt, tas atsīt nākamo arī uh, finanšu instrumentu paudzi. Piekrītu uh, daudziem, daudzām tēzēm, ko piesauca Mariča, jābūt strateģiskākiem, elastīgākiem, jābūt skaidriem izvērtēšanas kritērijiem. Protams, jānodrošina efektīva kontrola no parlamenta puses. Nu, tāpat kā nepieciešams arī efektīvas tā, mm, vadlīnijas no dalību valstīm jādomā, kā to vislabāk paveikt. Vēlos izcelt um, piecas gūtās mācības, ko esam guvuši šo programmu pārvaldīšanā līdz šim. Pirmkārt, mums jānodrošina, lai, lai mēs tātad pārlieku neieslīgtu sīkumus. Mums jā, jāpatur sateiksmes pārskats par to, ko mēs vēlamies panākt. Jāskatās, kā mēs varam atrast pareizo politikas pasākumu un, un finanšu instrumentu kombināciju, kas sekmētu šo mērķu sasniegšanu. Daudzās politikas jomās un daudz izaicinājumu, kas mums eh, mm, figurē šajā jomā, ir savstarpēji saistīti. Divas jau tikko kā dzirdējām - migrācija un drošība. Un šeit šo abu faktoru miedarbību acīm redzam, mēs nevaram šo izaicinājumu atrisināt strādājot pie vienas vai otras eh, puses, tikai mums jāskatās, eh, kā tad ir cēloņi, droš, drošības problēmām un migrācija, vai tā būtu brīvprātīga vai, vai piespiedas migrācija. Un jāstāsta, kā, kā tad būtu pasākuma kombinācija, ko mums vajag piemērot, gan, gan par ekonomiskiem instrumentiem, citiem politikas instrumentiem, ir tirzniecība, piemēram, enerģētika, ilgspējīgas un attīstības darba kārtība, un nu, kā to visu mēs varam, tā teikt, slēgt kopā vienā tā kombinācijā. Otrā mācība, ko esam guvuši, ir šādi jānodrošina, ka, lai būtu, būtu attiecīgā reakcija un atbilde uz politiskām prioritātēm un izaicinājumiem, kas mainās, ir nepieciešams elastīgums šiem instrumentiem. Un labākais veids, kā nodrošināt mūsuprāt, ir vienkāršot sistēmas arhitektūru, atteikties no dažiem šķēršļiem, barjerām, ko esam izveidojuši, ar ko saskaramies pēdējo gadu gaitā mēģinot pārvaldīt šos procesus. Esam piedzīvojuši kopš, kopš 14. gada, ka Ir eh, virknēm tāda barjera patreizējā šo instrumentu arhitektūrā, kas neļauj mums uh, uh, sasniegt vēlamos mērķus tik, tik ātri un tik efektīvi, kā mēs to vēlētos. Un šeit jāraugās, kā mēs varam reaģēt uz, um, uz lielām migrantu un um, patērumu pieprasītāju plūsmām. Un nu, process, kā pārvietot līdzekļus starp uh, budžetu uh, pozīcijām, ir diezgan smagnējs. Un, un uh, līdzekļu pārnes starp instrumentiem reiz bieži vien paģēra daudz vairāk laika, nekā būtu nepieciešams. Tātad, domājot par šo instrumentu nākotnes arhitektūru, te jūs jāiestrādā šī valstīgas pārneses um, funkcija. Un līdz, līdz, līdz takus tām šo instrumentu mērķu daudzveidīgums pieprasa, lai mēs un jūs kā parlaments Ehm, ska, varētu skaidri sekot līdzi mūsu darbībai un paturēt prātā ehm, tālījošos strateģiskos un politiskos mērķus. Vienkāršot arhitektūru mums dos iespēju izstrādāt mūsuprāt tādas saskaņotākas, adekvātākas atbildes uz aizvien sarežģītāko, kompleksāko pasauli, kurā dzīvojam un kur aizvien biežāk ehm, izaicinājumi un problēmas savstarpēji saistītas. Tad domājam pie tā, kā pārgrupēt dažādus instrumentus, uh, vienlaikus eh, saglabāja geogrāfisko un eh, tematisko uzstādījumu. Eh, tātad, lai kādi būtu šie konsolidētie instrumenti, lai nodrošinātu, ka gala beigās tie būtu, procedūras būtu vienkāršākas šajā arhitektūrā, bet vienlaikus saglabātos nepieciešamais politiskais fokus un, un kontrols iespējas ka mēs pietiekam koncentrējamies kon uz konkrētām jomām, neskatoties to, kāda, kāda būtu šie, šie mainīgie izaicinājumi, ar ko mums nāk saskarties. Trešā mācība, kā to pieminēja Marīķe, mums jābalstās mūsu apsvērumus uz, uz, uz uh, konkrētiem politikas mērķiem, nevis instrumentiem. Atkal šo instrumentu daudzveidīgums uh, noved mūs pie tā, ka mūsu vīzija kļūs aizvien izplūdušāka. To mēs esam, tā ir vēl viena mācība, ko smagošajā vidusposma pārskatā. Uh, Šāds sadalījums pa instrumentiem līdz pat uh, valstu līmenim noved pie fragmentācijas, pie, pie tādas sašķautības, un bieži vien mēs uh, neredzam uh, mežojas kokiem, kā mēs sacītu, tātad pasaudiem šo kopējo globālo vīziju. Līdz ar to ir jānodrošina, jāpanāk tas, lai kontrolas ceļā un politikas izstrādes un attīstības ceļā, lai mēs saglabātu šo strateģisko plašo pieeju. Mums nevajadzētu iekrist uh, tajās lasdā, kur instrumenti nosaka mūsu, mūsu darbību. Jābūt otrādi, jā, mūsu politikai jādod iespēju izmantot šos instrumentus arī atšķirīgā tempā un atšķirīgos varbūt nedaudz virzienos tā vietā, lai, lai tie būtu balstīti tādā, tādā stīvā satvarā. Ceturtā mācība, ko esam guvuši, papildus elastīgums, lielāks elastīgums nenozīmē mazāku vai, vai, vai tādu atvieglotāko kontroli no parlamenta puses. Gluži otrādi, es domāju, tas piešķirs parlamentam iespēju tiešām iedziļināties strateģiskajā virzībā. Šeit mēs strādājam pie, mm, pie tātad Eiropas attīstības fonda e, līmeņa, tātad ambiciozas tādas, mm, tas dos iespēju parlamentam uzraudzīt tādējo darbību. Esam tātad ceturtais e, Ceturtās tādēļ šajā plānā dos iespēju parlamentam efektīvāk īstenot kontrolas funkcijas un nodrošināt to, ka ir lielāka caurskatāmība arī attiecībā uz galvenmērķu sasniegšanu, arī uz izvērtēšanas kritērijiem, gan arī jau beidz priekšstādātāji. Un pēdējā piektā mācība ir jābalstās uz mūsu instrumentu sekmēm, tā teikt, bet arī tāpat uh, lai īstenot mūsu politiskās ambīcijas, jāstāsta, kur ir kādi iztrūkumi. Investīcija fonds, ilgspējas attīstības fonds, ir strādājuši labi. Balstoties uz šo pozitīvo pieredzi, skatīsimies, kā varam šo ekonomisko dimensiju efektīvāk ar jaunu inovatīvu modalitāšu palīdzību īstenot mūsu, iekļaut mūsu programmās, vienlaikus runājot par drošības aspektiem. Protams, nebija izaicinājumi, ar ko saskaramies formāli var tikt risināts ar Eiropas Savienības budžetu. Jo Lisabonas līgums um, neļauj atsevišķas um, puša pozīcijas tērēt šiem nolūkiem. Un tādēļ ierosim veidot Eiropas miera instrumentu, kas dos mums iespēju darīt vairāk, lai atbalstītu partnerus, uh, lai izsnātu mūsu kopējos uh, drošības izaicinājumus un ļaus mums būt efektīvākiem uh, gatavot savas militārās operācijas. Tātad šis miera instruments uh, būs kā papildus instrumentārijas, lai risinātu drošības uh, problēmas ārpus mūsu robežām. Un, protams, um, šiem izdevumiem jābūt pilnībā saskaņotiem mūsu pašu um, attīstības un uh, eh, sadarbības uh, programmām, tā skaitā saistības, ko kolektīvi esam uzņēmušies no Eiropas Savienības puses um, tad ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Paldies! Thank you, Mr. Lefler. Paldies Leflera kungam, un tagad Ferānas kundzei vārds. Paldies, Kristians Leplers. Jums pastāstīja par uz nākotni vērsto redzējumu finanšu instrumentu kontekstā. Es runāšu par um, situācijas izvērtēšanu par diviem instrumentiem. Runāšu par kaimiņu uh, valstu instrumentu un uh, otru instrumentu, ārējās uh, finansēšanas instrumentu un pastāstīšu, kāda ir līdz šajā situācija. Sākšu ar kaimiņu valstu instrumentu. Saskaņā ar vidus termiņa uh, izvērtējumu, tas vēl joprojām ir relevants un pilda savu mērķi. Tas ir nepieciešams, lai spētu īstenot atjaunoto kaimiņu valstu politiku un ļautu arī cīnīties pret krīzēm, kas ir notikušas Ukrainā, Tunīzijā, migrācijas krīze, tad atsaukties tikai uz dažām. Līdzīgi arī diferenciācijas principa piemērošana ir ļāvis pielāgoties partneru vajadzībām. Izvērtējums ir bijis diezgan pozitīvs par instrumenta elastīgumu. Tomēr, nu kāds arī ir uzsvērts jūsu ziņojumā, esam pārbaudījuši instrumentu reaģēšanas kapacitāti uh, daudzu krīžu uh, gadījumā, ar ko reģioni saskārušies. Un šī, šis elastīgums, lai gan tas uh, Uh, ir ļoti liederīgs un ir izveidot arī divi trasta fondi, tomēr instruments sasniedz savas robežas. Uh, Krīzes prevencija ir viens no mūsu galvenajiem punktiem, veidojot jaunos instrumentus. Ja runājam par efektivitāti, kaimiņu valstu instruments ir ļāvis uh, uzlabot biznesa vidi un tirdzniecību vairākās kaimiņu valstīs. Tas arī sniedz savu ieguldījumu uh, makroekonomiskās stabilitātes uh, veidošanā Jordānijā, Tunīsijā, Ukrainā. Um, kā arī norādīts jūsu ziņojumā, tad politiskais konteksts daudzās valstīs ir kavējis sektorālo reformu īstenošanu cilvēktiesību, demokrātijas un pārvaldības jomās. Šī decentralizētā pieeja, kas piedāvāta jaunajā kaimiņu valstu instrumentā, tā mēģināja a, stiprināt demokrātiju un a, veicināt a, reformas tajās valstīs, kas jau bija apņēmušās īstenot reformas. Ja runājam par efektivitāti, vidustermiņa izvērtējumā tika konstatēts, ka procedūras un procesi tika efektīvi izmantoti jaunajā instrumentā, un konstatēts pieņemams, pieņemamā administratīvo izmaksu sadaļa. Mūsu partneri ir izpildījuši savus uzdevumus laicīgi, kur tas nepieciešams. Mēs esam izmantojuši arī jaunās modalitātes, piemēram, blendingu kas ir sniedzis diezgan pozitīvus rezultātus, un tas ļauj arī mobilizēt papildu resursus. Vidustermiņa izvērtējumā parādījās, ka monitoringa un izvērtējuma eh, sistē, eh, sistēmas ir sniegušas pozitīvu rezultātu, bet eh, gūto mācību izvērtējums vēl ir nevienmērīgs. Tā ir mācība, ko varam gūt, plānojot nākamos instrumentus. Uh, rezultu ziņošanas eh, formāta ieviešana arī ir eh, augsti novērtēta vidustermiņa izvērtējumam, tā palielina caurskatāmību un atbildību. Un visbeidzot, runājam par Eiropas pievienoto vērtību. Instruments ir pierādījis sevi kā pievienotās vērtības radītāju, tas spēj um, piedāvāt papildu finansējumu um, individuālās situācijās ir pierādījis kapacitāti koordinēties ar citiem Eiropas instrumentiem un dalīties ar Eiropas ekspertīzi caur uh, dialogu ar nacionālajām iestādēm. Tātad kopumā, un tad griežos pie sākuma, šis ir instruments, kas uh, kopumā ir novērtēts kā atbilstošs mērķim un plašāk runājot, tā ir vēsturiska iespēja sadarboties ar Eiropas kaimiņiem. Um, Eiropas Savienībai svarīgos jautājumus, kā pieminēts uh, globālajā stratēģijā. E and, uh, forthcoming... Un otrs instruments. Es domāju, ka arī nākamā uh, Balkānu stratēģija ļaus mums labāk integrēt finanšu palīdzību un politisko atbalstu. Instruments ir parādījis, ka tas ir ļoti elastīgs, ne tikai lai risinātu steidzamas vajadzības, um, piemēram, brēgļu krīzes laikā uh, IPA ietveros mēs atradām iespējas atbalstīt Rietumu Balkānus un atbalstīt Turciju, lai viņi varētu izveidot nometnes bēgļiem. Uh, instruments ļoti koncentrējas uz struktūrālajām reformām, pateicoties sektorālās pieejas ieviešanai. Un, lai gan viss ir tikai ļoti agrīnās īstenošanas fāzēs, efektivitātes izredzes uh, tiek vērtēts kā diezgan svarīgas, jo ja mēs koncentrējamies uz eh, ierobežotu, ļoti, uh, ierobežotu būtiskāko jautājumu skaitu, kas ir pieminēts stratēģijām. Vidustermiņa izvērtējumā novērtējam, ka arī cieši sasaist ar papl paplašināšanās uh, stratēģiju. IPAS mērķis ir palīdzēt valstīm sagatavoties pievienošanās procesam, ir liels uzsvars likts uz institucionālo veidošanu, uz pārvaldību, tiesiskumu un ekonomisko pārvaldību. Uh, Jūsu ziņojumā un arī izvērtējumā pamanījām dažus elementus, kas rada bažas. Piemēram, trūks negatīvās kondicionalitātes apsvērumi vai izbeigšanas klauzula, par to domāsim, veidojot jaunos instrumentus. Mēs arī piefiksējām, ka esat a, augsti novērtējuši a, labo rezultātu novērtēšanas mehānismu, a, un par to runāsim arī strateģiskā dialoga laikā 22. februārī. Ja runājam par efektivitāti, ir panākts progress administratīvajā efektivitātē un finanšu pārvaldībā, bet konkrētajā Turcijas gadījumā mēs konstatējām grūtības īstenošanā, jo īpaši a, netiešajā īstenošanā. Un līdzīgi kā arī kaimiņu valsts instrumenta kontekstā, šeit mēs uh, sagatām tādu liels finanšu sviras iespēju un iespēju, blending iespēju ar starptautiskajām finanšu institūcijām. Tā ir lieliska iespēja piesaistīt papildu finansējumu vai nu no valsts vai privātiem avotiem. IPA pievienotā vērtība. Par to ir ļoti pie, pozitīvs vērtējums, zinot, ka Eiropas Savienība ir būtiskas maksātājs, donors, potenciālais paplašanāšanās valstīs, mm, arī koordinējot ar citiem instrumentiem, piemēram, stabilitātes miera instrumentu, ka šīs lietas vēl var uzlabot, bet kopumā runājot, redzam, ka ir ļoti liela pievienotā vērtība no Eiropas Savienības. Tas arī viss, atvainojiet, ka runāju tik ilgi. Thank you, Ms. Ferran. Paldies Ferāns kundzei. Un nākamā runātāja. Vai tā būs Hārdemanas kundze? Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, paldiešos uz to, ko jau pateica Kristiāns Laiflers un Mirjām Perāna. instrumenti, šis ārpolitikas finanšu instrumenti un veids, kā tie tiek pārvaldīti un īstenoti, Jāsaka, ka tas ir nedaudz uh, neparasti. Piemēram, stabilitātes un miera instruments, partnerības instruments un vēlēšanu novērošanas instruments un arī citi. Šie visi instrumenti ir uh, ļoti elastīgi, ātri un reaģēt spējīgi instrumenti. Tie visi ir balstīti uz politiku, uh, un tie ir veidoti, lai nodrošinātu ātru un elastīgu īstenošanu, reaģējot uz mainīgajām politiskajām prioritātēm un arī ņemot vērā diplomātiski sensitīvos jautājumus tādā ļoti mainīgā un nestabilā a, starptautiskā vidē. Vidustermiņa izvērtējums ir secinājis, ka šie netipiskie instrumenti uh, atbilst saviem mērķiem un ka tie sniedz lielu pievienoto vērtību saskaņā ar mērķiem, kas noteikti to juridiskajā pamatā 2014. gadā. Ieskatāmies uz instrumentu eh, stabilitātei un mieram. Tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības instruments, lai varētu pastiprināt savu politiku ar tādu adaptētu e, instrumenti konflikta gadījumos, lai spētu reaģēt uz nestabilām situācijām. Vissvarīgākais aspekts te ir ātrums. Nu, tajā pašā laikā šis ir instruments, kas sniedz ieguldījumu stabilitātē un mieram. Tas ir subsidiaritā, sub, tas ir pakārtots instruments, tas sadarboja un tā sadarbība ar citiem instrumentiem un citiem aktoriem ir ļoti būtisks. un tam arī mēs pievēršam lielu uzmanību ikdienas darbā, lai varētu maksimāli izmantot uh, instrumenta efektivitāti un lai novērstu kādas pārklāšanās iespējas. Un mēs turpināsim savu darbu šajā jomā, un tad mēs arī koncentrēsim savas intervences, balstoties uz mācībām, kas gūtas no vidustermiņa izvērtējuma partnerības instruments. Tas arī nav tāds uh, tradicionāls attīstības un sadarbības instruments. Tas ir instruments, kura mērķis ir uh, pārstāvēt Eiropas intereses ārzemēs. Eiropas intereses um, attīstās, arī starptautiskais konteksts nav nemainīgs. Tādēļ mums ir nepieciešams gan ļoti strateģiska pieeja, gan mums arī jābūt gataviem pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Atbildot uz vienu no rekomendācijām, kas tika izteikta, proti, lai būtu ļoti fokusēta pieeja, es gribēju uzsvērt šo iekļaujošo plānošanu, kurā iesaistās ārējās darbības dienests un arī citi attiecīgie komisijas dienesti, dalībvalstis un citi, citas interesētās puses. Un man liekas, ka mums ir izdevies panākt pareizo līdzsvaru starp fokusu un elastīgumu. Un šis elastīgums un arī tas, ka mums nepastāv nekādu geogrāfisko ierobežojumu, padara partnerības instrumentu par ļoti labu, lai tas varētu pielāgot uh, pielāgoties nākotnes ārkārtas situācijām, ļauj arī pielāgoties nākotnes strateģiskajiem partneriem. Un visbeidzot par vēlēšanu novē, no, novērošanas aspektu. Tas ir viens no mūsu galvenajiem elementiem ārpolitikā, lai stiprinātu un atbalstītu demokratizāciju partnervalstīs. Un arī šis ir instruments, kas tiek īstenots uh, ciešā koordinācijā un sadarbībā starp Eiropas ārējās darbības dienestu un visiem pārējiem iesaistītiem partneriem. Elastīgums un integrētā pieeja ir mūsu instrumentu būtiskāk, būtiskākie elementi, tie ir elementi, kas mums jāsaglabā un jāstiprina arī nākotnē. Uh, Hakars kundze jautā, Šākas kundze jautāja, kā mēs to varam stiprā, stiprināt un kā mēs to varam veicināt. Es varu teikt, ka uh, ārējā darbības dienesta darbs ir šī praktiskā reālā sadarbība. Mums ir mūsu regulārie kanāli un veidi, kā sazināties ar mūsu partneriem. Ja runājam par uzraudzību, Kristians Leflers jau norādīja, ka uh, idejas par iespējami plašākiem instrumentiem nākotnē ļauj arī paredzēt labu uzraucību. Ja domājam par konkrētiem instrumentiem, kuriem nākotnē būs konkrētas modalitātes, jā, tad elastīgums, ātrums un rēģēšanas spējas, domājot par tām, vajadzēs arī pielāgotu uzraudzības modeli par to mēs domājam un to arī plānojam iestrādāt instrumentos. Paldies! Paldies, Hārdimans kundze! Nākamais Vilkungs. Thank you, Mr. Chair. Um, thank you very much. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo uzaicinājumu piedalīties sanāksmē. Nu, tu pēdējā runātāja priekšrocība ir tāda, ka visi argumenti jau ir izskanējuši, mana prezentācija būs īsāka. Es vismaz ceru. Es koncentrēšos uz DHA galvenokārt un pastāstīšu, kāda ir galvenie elementi šajā instrumentā. Šis ir neliels instruments, kas papildina visus pārējos. Tas īpaši veltīts cilvēktiesību jautājumiem. Tas ļauj mums pievērsties visiem cilvēktiesību jautājumiem visā pasaulē. Tas neaizstāja citus instrumentus, bet tas palīdz. Kā jūs teicat, aptvērums ir uh, visā pasaulē, mēs esam gatavi palīdzēt visur. Tam nav nekādu uh, ierobežojumu. Uh, partneru ziņā mēs galvenokārt sadarbojamies ar uh, pilsoniskās uh, sabiedrības organizācijām, bet tas nav tik, tās nav vienīgās. Mēs strādājam arī reģionālām vai pārnacionālām uh, organizācijām, piemēram, augsto komisāru Ženēvā. Mums ir tā privilēģiju strādāt bez valdību piekrišanas. Tas nozīmē, ka mums nav nepieciešams vietējo vai reģionālo uh, valdību piekrišana, lai mēs varētu veikt savu darbību. Uh, cik tālu vien, protams, apkārtējā vide to atļauj un cik vien mūsu partneri NVO ir gatavi sad, uh, uh, sadarboties. Tas ir tāds dabisks ierobežojums, bet mums nav juridiski ierobežojumi. Kā jau teica arī Hilde par ātrumu. Uh, Mēs esam ļoti elastīgumi, elastīgi. Mums ir labums no īpašām procedūrām, kas ļauj mums reaģēt nekavējoties. Un to mēs esam darījuši. Ir daudz uh, pierādījumu par to, ka esam atbalstījuši cilvēktiesību aizstāvjus, uh, individus un organizācijas. Ir bijusi iespēja ļoti ātri un elastīgi reaģēt arī bīstamā vidē mums ir iespēja sadarboties arī ar fiziskām personām. Tas palīdz mūsu darbā palīdzēt cilvēkiem, kam ir šāda vajadzība un kuri atrodas sarežģītos apstākļos, sarežģītā vidē. Gandrīz 60% no tā, ko mēs darām, to pārvalda grantu nodaļa, nu, un, manuprāt, viņiem arī ir vislabākās iespējas izvērtēt šīs uh, vajadzības. Un tagad ātri par vidus termiņu izvērtējumu, ja runājam par relevanci Ehm, regula jau kopš pieņemšanas ir uzskatīta par relevantu, jo īpaši ņemot vērā izaicinājums, ar ko saskars cilvēktiesība aizstāja visā pasaulē. Jau tagad uh, mūsu instruments sniedz ieguldījumu ilgspējīgas attīstības mērķus un 2020. gada darba kārtībā ir atzīts, ka demokrātijas un cilvēktiesība elements ir uh, viens no būtiskākajiem visas veiktās darbības palīdz sasniegt konkrētos mērķus. Šajā ziņā tiekam novērtēti kā efektīvi. Fokus jomas ir palielinājušās salīdzinot ar iepriekšējo politiku. Zinām, process turpinās, tādēļ migrācijas, miera politikas ir pierādījumi, ka vēlēšana novērošanas misijas ir efektīvas un tās sniedz savu ieguldījumu procesu uzlabošanā. Ja runājam par ilgtspējīgumu un ietekmi, ir pierādījumi, ka esam darbojušies efektīvi, esam izglābuši cilvēktiesību aizstāvju dzīvības vairākos gadījumos. Kāda ir mūsu ietekme, geogrāfiskais tvērums un budžets? Uh, ir izteikts ierosinājums koncentrēties vairāk uz valstīm, kas ir krīzē, cilvēktiesību jomā, un ārkārtas situācijās pievērsties sarežģītām un uh, bīstamām situācijām. Tas ir patiesi izaicinājums izvērtēt, kur cilvēktiesība aizstāv ir īpašā riskā, un vajadzētu arī koncentrēties uz uh, diskriminētām grupām, piemēram, LGBTI un uh, cilvēktiesība aizstāja, varbūt to varētu līdzsvarot ar mazāk nopietniem pārkāpumiem. Runājot par efektivitāti, īstenošana ir bijusi efektīva, eh, ir notikusi labā finanšu plūsma, eh, viss tiek izmantots efektīvi. Protams, mēs varētu sasniegt labākus eh, rezultātus ja runājam par fizisku personu atbalstu, te man varētu pārliecināt, ka kolēģis izmantot līdzekļus vairāk. Mēs strādājam pie uh, uzlabojumiem, ne tikai pie uh, demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu efektivitātes uzlabojumiem. Mēs strādājam par to horizontāli visos instrumentos. Šāks kundze jau atsaucās uz to, ka parlaments izmanto savas parlamentārās izpētes tiesības, tam mēs piekrītam. Uh, Mēs varam atbalstīt, ka dažkārt procesi ir apgrūtinoši, tie izmanto daudz cilvēku resursus, arī mēs izjūtam tiešas uh, sekas, jāskatās, kā jaunā finanšu regula uzlabos situāciju. Papildināmība. Kā jau es teicu, mūsu instruments ir unikāls, tas aizpilda trūkumus zināmās sarežģītās situācijās, kuru dalībvalstis dažkārt nevēlas iesaistīties, bet mēs uh, turpinam iestāties par aizstāvamiem jautājumiem. Runājam par politisko svīru, kas mums ir pieejama un mūsu iespēju izdarīt ietekmi vietējā līmenī. Ir ļoti svarīgi, lai valstī notiek politiskais dialogs starp dažādām pusēm. Un visbeidzot par rekomendācijām, tad pavisam īsi Mēģināsim koncentrēties vairāk uz cilvēku tiesību aizstāvjiem, koncentrēties uz sarežģītajām situācijām. Ir zināms konteksts, kas pastāv, un aizvien sarūkošā telpa pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska problēma. Mēs mēģināsim pārorientēt finansējumu, mēs mēģināsim turpināt atbalstīt mūsu partnerus parlamentā, arī tā ir daļa no demokrātijas, demokrātijas aspekta instrumentā, un ja atļausiet priekšsēdētāji, tad te arī beigšu savu uzstāšanos citādāk. Uh, krietni vien pārkāpšu sev piešķirto runāšanas laiku. Paldies! Seville, so Paldies tagad Vīla kungam. Tagad uzstāsies runātāji no Eiropas, um, tagad uzstājās uh, runātāji no Eiropas um, institūcijām, bet tagad uh, runās mūsu eksperti. Pirmais no viņiem Endrū Šerif kungs lūdzu. Paldies! Sākumā gribēju pateikties par man sniegto iespēju šodien uzstāties jūsu komitejā. Es gribētu nedaudz arī paraudzīties uh, nākotnē, runājot par šiem instrumentiem un arī par to, kā tos labāk integrēt eh, DFS. Man ir jārunā par elastību iekšējo un ārpolitiku, vērtībām, interesēm un e, racionalizāciju nākotnē. Tie ir četri visai saržģīti jautājumi, kas man jāapspriež e, īsā laikā. Mēs izmantojam neatkarīgu domnīcu veiktos pētījums, apkopoto informāciju un skatījāmies, kā īstenotas e, tiek politiskās vadlīnijas uz vietām. Mēs domājām par tādu pieeju no apakšas uz augšu. Uh, Jāsaka, ka mēs piedzīvojam grūtus un tādus neprognozējamus laikus, to visi atzīst, un tas ir jāņem vērā, plānojot mūsu stratēģijas. Un iet pa iemītajām pēdām vienkārši nevaram turpināt, ir jāmaina mūsu paradigmas. Uh, Komisijas un ārlietu dienesta secinājumies ir teikts, ka instrumenti atbilst to izvirzītajiem mērķiem pēc vidusposma pārskata, bet kādēļ tad bija šis vidusposma pārskats? Varbūt, ka jūs vairāk enerģijas gribat ietaupīt runājot par um, visa posma pārskatu, tā vietā, lai kaut ko mēģinātu mainīt jau tagad. Jā, ņemot vērā jaunos laikus, mums rodas tomēr arī jaunas iespējas, ir globāla stratēģija, 2030. gads, mēs saprotam, kas ir jādara, un tad, kad mēs diskutējām par iepriekšēju DFS, mēs to neizmantojām un neapzinājāmies. Tagad mums ir jauna programma, un tajā ir skaidrāk atspoguļots mūsu prioritātes. Un ārlietas, protams, ir atkal iekļauts ieguvušas prioritāru statusu uh, Eiropas Savienības politikās, un mēs saprotam, ka ir arī kaut kas jāmaina. Kā neatkarīga domnīca mēs esam noraizējušies, ka diskusijas par DFS atkal uh, izvērtīsies diskusijās par to, cik daudz līdzekļu tiks piešķirta. Ceturtā kategorija konkrētiem instrumentiem. Uh, kaimiņa attiecību politikai un tā tālāk. Eh, tas, tātad tā būs tāda samēnīšanās sīknaudā, nevis strateģiskas diskusijas par eh, tādu plašāku redzējumu. Kādi ir mūsu izaicinājumi? Pirmais no tiem ir elastīgums, un diskusijās tas tika pieminēts jau vairākas reizes. Daudz brīnīsies, kādēļ te ir pīle vai trusis attēlots slīdrādē, bet īstenībā tas ļoti labi ilustrē šo elastīgumu problēmu. Daudzi saka, ka DFS tā ir jāievēro, bet tad atkal domas atšķiras, kā to visu administrēt, ko darīt ar ātrās reakcijas vienību slimībām un eh, kā integrēt jaunus izdevumus budžetā un eh, ko darīt arī ar mūsu partneriem. Vai mēs esam arī gatavi atteikties no savas ieteikmes, lai panāktu augstāku elastības līmeni? Es gribētu to pavaicāt visām iesaistītajām pusēm. Mums jādomā par tādu eh, varbūt labāku, viedāku elastīgumu integrēšanu mūsu instrumentos. Un elastīgums eh, nav varbūt eh, tas galvenais pīlārs, uz kura būvēt spēcīgāku ceturto kategoriju budžetā. Mums nevajadzētu aizmirst arī citus ļoti nozīmīgus apsvērumus šajā kontekstā. Ja runājam par elastību, Protams, rodas tāds vērtību un interešu pretnostatījums tuvākā un tālākā nākotnē. Mēs, protams, domājam arī par Eiropas Savienības piedāvāto papildvērtību. Uh, Jūs, protams, tik ātri nevar uh, izsist no līdzsvara runājot par um, nacionālajām interesēm, un dalība valsts pirmām kārtām runā par nacionālajām interesēm, un Eiropas Savienībā, protams, šis jēdziens ir daudz plašāk. Ja runājam par iekšējo un ārējo dimensiju, mēs uh, neveidojam budžetu pagājušā gadsimta 50. gadiem. Šī pasaule kļūst aizvien sasaistītāka, un kā var labāk. Uh, teiksim, stāties pretī izaicinājumiem gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Eh, par to mums ir jādomā, jādomā par globālajiem partnerības instrumentiem, par DCI, tas ir solis pareizajā virzienā, un ir labāk, protams, līdzekļi jāizmanto, tie labāk jāapsaimnieko gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Saprotot, ka, eh, protams, abas politikas ir sastarpēji saistītas, ja runājam par vērtību un interešu pretnostatījumu. Eiropas Savienība ar ārlietu instrumentu palīdzību mēģina savas vērtības iedzīvināt arī ārpus Eiropas, un, protams, ir partneri un valstis, kur vērtības nevienmēr ir identisks mūsējām, bet liberālā starptautiskā kārtība zināmā mērā ir apdraudēta daudz vairāk nekā jau kad iepriekš, ir valstis, kur pilsoniskā sabiedrība gandrīz nav pastāvoša. Uh, tiek domāts par valsts interešu aizstāvību un ir ļoti grūti turpināt aizstāvēt mūsu vērtības ārpus mūsu kontinenta. Ir delegācijas, kam ir uh, ļoti grūti nācies uh, abas, uh, abas šos principus um, sabalansēt. Runājot par racionalizāciju, mēs domājām par vienotu instrumentu izveidi, bet mums šķiet, ka nebūs tāda vienota instrumenta, kas varētu tādā vienā uh, Uh, vietā apkopot visus instrumentus, kas ir iekļauti ceturtajā kategorijā. Ko tad mēs liksim šajā vienotajā kopumā un ko nē? Mēs do, varam domāt par labāku optimizāciju, uh, par mērtiecīgāku stratēģiju, bet nav tādas um, maģiskās receptes, ar ko atrisināt pilnīgi visu. Un kāds tad būtu šis vienotais instruments? Tas būtu veltīts globālai stratēģijai, 2030. gada programmai, vai mēs runātu par globālu Eiropu, kā mēs to visu iztirzātu, izklāstītu, vai Afrikai, visai Afrikai būtu viens instruments, vai būtu vispār tāds viens globāls intre, instruments, kāda būtu administrēšana, runājot arī par pārskatu atbildību, Un, ja ir viens instruments ar pārāk daudzām asignācijām, ir piemēram viena atvilknīta cilvēktiesībām, tad tur ir cilvēktiesība instruments un vēl kaut kas, tad, protams, nevar arī izvairīties no dubultošanās. Kas tad ir jāieliek šajā lielajā aploksnē? un eh, kā varētu garantēt tādu raitu uh, instrumentu izmantošanu kopumā. Mums ir jābūt stratēģiskiem, bet jāsaka, ka nelabais slēpjas detaļās. Es runāju par elastību, mēs varam vienoties, ka tā ir nepieciešama, bet tieši kāda, precīzi kāda elastība, kādai ir jāizstās eh, visai šai uzbūvei, un, protams, viss atkal atdursies pret detaļām. Tas gan ir Eiropas process, bet būtu ļoti ļoti žēl, ka uh, D, ja DFS beigās tiks izstrādāta jauka jaunu instrumentu palete. Um, atbilstoša mūsu stratēģijai, bet ja mūsu partneru vēlmes netiks ņemtas vērā tāpat kā viņu vajadzības un intereses, jā, tas būs eh, patiešām bēdīgi, tādēļ ir jābūt patiešām tādām visaptverošām konsultācijām šajā jomā. Paldies! vārdu eh, Jonīdes kundzei lūdzu. Paldies! Paldies, ka mani uzaicinājāt uzstāties. Uh, Un e, jāsaka, ka mūsu izvērtēšanas nodaļa Eiropas parlamenta izpētes e, dienestā gatavo dažādus dokumentus, mēs veicam vērtējumus, un jūs esat saņēmuši arī viena dokumenta uzmetumu, kas veltīts tieši šodien apspriežamai tematikai. Mēs um, palīdzam Eiropas parlamenta referentiem, tad, kad viņi strādā pie konkrētiem ziņojumiem. Mums arī pat nesen bija izcila sadarbība ar Šākas kundzi. Un uzmetumā, ko esat saņēmuši, jūs varat redzēt, ka katrs instruments ir izvērtēts atsevišķi, tur tiek runāts arī par galvenajiem izaicinājumiem, kas attiecas uz ārējo uh, instrumentu finansējumu. Es izvērtēju arī atsevišķus faktorus, kas jāņem vērā, pārskatot arhitektūru pēc 2020. gada. Šodien runāšu tieši par šo daļu. Un, Pielikumā jūs varat atrast arī analīzi, kas ir veltīta pilsoniskās sabiedrības atbalstam Turcijā, Ukrainā un Ēģiptē. To ir sagatavojis Janga kungs, kas uzstāsies uzreiz pēc manis. Es ar lielu prieku ieklausījos Leflera kungā, jo daudzi no tiem doma grautiem, kas izskanēja viņa runā, jau tiek ņemti vērā un izmantoti arī ārējās darbības dienestā, bet es gribētu arī oponēt. Ja mēs runājam par vienkāršošanu, pat tiešām ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs pārāk daudz visu nenovienkāršotu. Runājot, piemēram, par tādu vienu instrumentu izveidi. Galvenais izaicinājums instrumentu īstenošanā ir um, šo galveno rīcības ašu ieturēšana, un uh, mēs nedrīkstam no šīm galvenajām asīm novirzīties. Mums ir tādēļ jāparūpējas arī par instrumentu papildinātību, un domājot par instrumentu optimizēšanu, noteikti vajadzētu uh, parūpēties, lai pirmām kārtām instrumenti atbilstu to valstu vēlmēm, kurās tie tiek izmantot. Ir ar valstīm jāsadarbojas arī reģionālā līmenī, jo katrs reģions ir atšķirīgs. Jādomā arī par to, ko mēs vēlamies sasniegt šajās valstīs, vai tās ir valsts ar spēcīgu vidusslāni, vai ļoti vāji attīstītas, vai tās atrodas uh, uz konfliktu riska robežas. Uh, Piemēram, tie instrumenti, kas eh, tiek centralizēti Briselē, ir paredzēti vieniem mērķiem un ir arī decentralizēti instrumenti. Un uh, mums nevajadzētu arī pieļaut, ka tādi apjomīgāki instrumenti rada automātiski augstāku birokrātijas uh, līmeni. Mēs vēlamies, protams, panākt vairāk elastības. Un jādomā arī par secīgumu un ilgtspēju. Un Eiropas Savienība, uh, Eiropas Savienības uh, piedāvātā palīdzība tagad vairāk uh, ir tomēr ar tādu īstermiņa efektu, koncentrējoties uz uh, dažādiem projektiem. Tas nozīmē tādu sadrumstalotību. Neskatoties uz labajiem nodomiem, sniedzot atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, um, palīdzot uh, tiesiskuma reformu veikšanā, mēs galu, galā varbūt vairāk pat koncentrējamies uz stabilitāti, nevis demokrātiju attiecīgajās valstīs. Ja mēs runājam par elastību, Mēs runājam arī par finansējumu, par fondu eh, tādu sapludināšanu un eh, aplūkojot DFS pēdējo DFS mēs varam secināt, ka elastīguma doza ir lielā mērā atkarīga arī no budžeta griestiem un Eh, mēs ļoti bieži esam darbojušies, eh, izmantojot gandrīz visus mūsu rīcībā esošos resursus, nav bijis pārāk eh, daudz rezervju, tātad elastība līdz ar to arī ir ierobežota. Un mums ir jādomā arī par jaunām grupām, kas rodas pilsoniskajā sabiedrībā un par to atbalstu. Kā garantēt tādu um, saskaņotību, tajā pašā laikā padomājot arī par attiecīgo elastības dozu. Mums jādomā par jaunu īstenošanas uh, metodiku, par to, kā tiek izmantot arī trasta fondu līdzekļi un mēs esam arī um, tā rezultātā panākuši vienu no lielākajiem kompromisiem. Tad, kad mēs izmantojam ārējā finansējuma instrumentus, jādomā par. Uh, rezultatīvu darbību, piemēram, ja valdības valstīs, kas saņem mūsu līdzekļus, neizpilda visus priekšnosacījumus. Viens no veidiem, kā to apiet, varētu uh, būtu arī diplomātijas izmantošana, arī pilsonis, sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Mēs varētu uh, nedaudz grozīt uh, noteikums finansēšanas instrumentos, kas nosaka, ka augstākā līmeņa ierēģiem ir jāiesaistās diplomātiskajā demaršā un, ja ir uh, kādi pārkāpumi, ja viņi, piemēram, uh, neatbalsta pilsonisko sabiedrību, tas ir jāņem vērā, ir jāatbalsta arī opozīcija. Um, saņēmēji valstīs, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai varētu radīt šo demokrātisko slāni, lai būtu uh, finansēta pilsoniskā sabiedrība uh, vairākos veidos, piemēram, lai varētu finansēt tādus tradicionālus mehānismus. Uh, un varbūt arī jaunus strāvojumus, arī tādu pilsoniskās sabiedrības slāni, kas varbūt ir pietuvināts valdībai. Mums, protams, ir jānosprauž tādi, tādas daudz mērķiecīgākas valdlīnijas, veidojot mm, daudzdimensionālas partnerības un ir eh, jāparūpējas par mūsu de, a, ārvalstu delegāciju labāku, pārliecinošāku lomu, eh, veidojot kontaktus ar partneriem, saņēmēju valstīs, bet nevienmēr mm, visi ir gatavi sadarboties ar tādām rietumnieciski noskaņotām pilsoniskajām sabiedrībām. Mums ir jāiesaista savā sadarbībā arī citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un visu beidzot ir jāuzlabo Eiropas Savienības strateģiskā saziņa komunikācija. Es lūgtu, lai eh, tiktu vairāk atbalstīti neatkarīgi, uzticami mediji, lai arī sabiedriskā doma saņēmēja valstīs tiktu izkopta. Un ir, eh, protams, uz vietas eh, jāizmanto tie resursi un tās personības, kas tur ir pieejamas. Uh, ir jāsadarbojas ar mm, Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecībām uz vietas, tāpat kā arī ar organizācijām. Tas ļautu mums labāk izkopt attiecības ar trešajām valstīm, gūt uh, pieredzi tur uz vietas, saņemt uh, vairāk informācijas. Paldies! Atvainojos, ka jūs pārtraucat mums tiešām nav laika, mēs varam uzklausīt vēl divus eh, ekspertus, un tad vērsīsimies pie deputātiem. Tā kā jums ir jautājumi, nu tad atvainojiet, ka mums īstenībā nebūs tik daudz laika, kā mums būtu vēlējies, bet tev uzklausīsim mm, Ričardu Jangu. Paldies priekšsēdētāji. Atbalsts uh, pilsoniskai sabiedrībai no Eiropas Savienības puses ir uzlabojies pēdējos gados. Ir aizvien vairāk līdzekļu, kas tiek piešķirt pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tie ir pieejami elastīgāk. Tie vairāk vērsti uz eh, strateģiskām vadlīnijām. Nu, veikts labs darbs, lai eh, palīdzētu aizsargāt tās pilsētiskās sabiedrības organizācijas, kuras apdraud eh, attiecīgo valstu režīmu. Tomēr izaicinājumi, ar ko saskars šīs organizācijas visā pasaulē, kļūst aizvien smagāki. Lai pilsētiskās sabiedrības struktūra dramatiski un ātri attīstās, un tā ir joma, kur notikumiem tātad reālajā pasaulē ārpus Eiropas Savienības pieprasa to, lai mūsu finanšu instrumenti tiktu aktualizēti. Nu, tādas valstīs kā Ēģipte, Turcija. Un Eiropas Savienība ir bijusi visai inovatīva un ir um, strādājusi pie tā, lai palīdzētu pilsonisko sabiedrību saglabāt, tā teikt, uz radara. Bet uh, Eiropas Savienības ārpolitika kopumā nav piemērota tam, lai palīdzētu pilsoniskai sabiedrībai efektīvi cīnīties pret uh, tiem uzbrukumiem, ar ko tam nav kas saskarties. Uh, Ukrainā esam palīdzējuši pilsoniskai sabiedrībai kļūt par demokrātisko reformu zinējspēku, bet eh, arī tur eh, pašu reformu process nav īsti līdzsvarots, tam ir savi trūkumi. Un Eiropas Savienība nebilšas ir arī sekmējusi šīs nelīdzsvarotības vairošanu. Nākotnē es teiktu tā, ja man būtu jāiesaka kāds viens instruments, kurš būtu specifiski piemērs pilsoniskai sabiedrībai. Ja? Nu, tā ļoti politiski delikāta joma gal galā ir nepieciešama atšķirīgi regulējumi, atšķirīgi noteikumi e, dažādiem arī atbalsta reģioniem. No otras puses, ja būtu kāds instruments, kas domās tikai pilsoniskai sabiedrībai, tas droši vien pārlieku sarežģītu situāciju. Tā kā es aicinātu saglabāt pamatā pastāvošās struktūras, pēc šīs struktūras, e, šo struktūru ietvaros jādod iespēju labāk izmantot šo atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, jau gūt labāku priekšstatu par to, kas tad ir īsti atbalsts uh, šai sabiedrībai. Tas var nozīmēt diezgan tādu plašu mm, organizāciju klāstu, nav tāds skaidrs uh, uh, kopainas attiecībā uz to, kas tur notiek un kāds atbilst mūsu strateģiskajiem mēķiem. Svarīgākais mērķis mums šeit, manuprāt, ir labāk saistīt pilsoniskās sabiedrības atbalstu citiem palīdzības veidiem, kas ir vērsts uz reformām. Uh, esam panākuši uzlabojumus. Tad bieži vien šeit eh, trešajās valstīs pietrūkst tieši tā. Tātad dažādas uh, atbalsta formas, kas vairs reformām nav īsti sasaistītas. Bet esam uh, panākuši papildus elastīgumu. Nu, kolēģis jau sacīja, ka elastīgumu vienmēr var vairot, protams, bet uh, nu, tā varbūt nav lielākā, augstākā prioritāte. Un nu, tā nav tāda kā panacēja pilsētiskās sabiedrības jomā, vairāk runa par politisko grību, nevis par kādu uh, Uh, arhitektūras uh, izmaiņu šiem instrumentiem, tā teikt. Un tieši politiskās gribas arī bieži vien pietrūkst, jo sevišķi ir dažām tautsām dalību valstīm izvirsīt uh, atbalstu pilsoniskai sabiedrībai par vienu no mūsu prioritātiem ārlietās. Šajā atbalsta jomā viens no svarīgākajiem aspektiem, kas ir pasliktinājies pēdējā laikā, ir piešķirt uh, lielāku prioritāti vienkārši tam, lai aizstāvētu, aizsargātu pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un aktīvistus, kas ir apdraudēti. Mēs, mēs šeit esam piestrādājuši, bet šī problēma kļūst aizvien smagāka, aizvien sistēmiskāka, salīdzinām ar to laiku, kad tiek izstrādāt šie instrumenti. Līdz ar to šie instrumenti būtu jāaktualizē tā, lai šo svarīgo mērķi iestrādātu citās jomās un lai dažādas modalitātes ļautu mums labāk aizsargāt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras mūsdienās saskars ar tiešām ļoti smagu situāciju, smagiem izaicinājumiem. Vispēc vēl divi pēdējie komentāri. Tā kā pilsoniskā sabiedrība pasaulē mārinās, Eiropas Savienība varētu ciešāk piestrādāt, lai atbalstītu jaunas pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvis. Savā ziņā instrumenti ir attīstījušies, lai šo mērķi atbalstītu, bet šeit krietni vēl jāpiestrādā. Un vispēcot, teorētiski Eiropas Savienība vēlas nodrošināt, lai atbalsts pilsoniskai sabiedrībai tiktu saskaņots ar strateģiskiem mērķiem. Bet nu pat labāk mums īstenībā nav tāda īsti laba mehānisma, lai izvērtētu, vai tas notiek vai ne. Jā, es zinām, indikatori ir kritēriji, bet tie ir tik vispārīgi, ka te jebkurš eh, atbalsts pilsoniskai sabiedrībai var tikt eh, um, pasniegts kā tāds, kurš sekmē ārlietu un drošības politikas mērķu sasniegšanu. Šeit ir jābūt precīzākiem. Šeit ir labāk jāskaņo ārpolitikas mērķi, un vienlaikus Eiropas Savienībai jāizvairās no tā, lai, lai varbūt pārlieku lielu um, nozīmīgi nepiešķirtu drošības aspektiem, aizdoties aiz pilsoniskās sabiedrības eh, atbalstu. Pretējā gadījumā mēs eh, situāciju sarežģīsim. Paldies, Jānga kungs, arī, ka ievērojāt eh, laiku, kas jums atvēlēts. Pēdējā mūsu viesa Rainis Čivinīdas kundze. Paldies! Pavisam īsti iepazīstināšu jūs ar manu organizāciju EPLO. Tas ir tātad um, ehm, mierinstitūta mm, sekmēšanas neatkarīga platforma. Uh, pilsoniskās sabiedrības eh, sadarbojas šeit, lai palīdzētu risināt eh, konflikts situācijas visur pasaulē. Un finansējums. Esam saņēmuši grants no, gan no ASV, gan no uh, valstīm dalībniecēm. Un um, piedalāmies dažādos procesos. Īsti par uh, ICSP. Un uh, neatkārtošos, kolēģi jau daudz ko pieminēja. Tik uzsvērts tas. Uh, ka pasaules strauji mainās, eh, krīze seko krīzē, un vienlaikus Eiropas saimnība ir iespēja arī kalpot kā globālam eh, miera sekmētājiem pasaulē, domājot gan par globālo stratēģiju, gan arī par to, ka Eiropas saimnība galu galā balstās uz vērtībām. Un Eiropas Savienība bija viena no vadošajiem palīdzības uh, sniedzējiem, donoriem pasaulē. Nu, nevar neatsaukties uz drošības apsvērumiem, ko pieminēja kolēģi. Tātad drošība, aizsardzība. Nu, ir tātad šis miera instruments, pīsa, tas ir laicīgi jauns instruments. Kas domās tam, lai risinātu drošības uh, apsvērums un problēmas? Protams, automātiski mm, jau tas mieru pasaulē nesarūpēs, bet, nu, instruments ir pieejams. Par ICSP vērtējumu runājot. 17. gada jūnijā bija pēdējais šāds izvērtējums, bija ļoti labs izvērtējums. Sācot to par kritisku un aizvien svarīgāku. Komisijas pašas vidusposma pārskatā decembrī tika uh, izteicis aicinājums vairot uh, savienības jaudas ātri reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem, ka šīs jaudas ir jāstiprina. Tas ir vienīgais ārējā finansējuma instruments, kas specifiski koncentrējas konfliktu prevenciju un mieru sekmēšanu. Un ir svarīgi, lai Eiropas Savienība aizstāvētu savas vērtības un kalpot kā globāls uh, miernesējs. To atbalsta gan mūsu organizācijas loceklis, gan arī citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas šajā jomā. Atcīmējam arī to, ka atsaucas uz aiz, aiz, aiz pieejas, viņš komitejas uh, ziņojumā, atzinumā, ja vairāk runā par uh, robežu drošību. Un šeit uh, šis instruments ir unikāls un, un atšķirīgs, jo tas sakmē mieru ievērošana visā pasaulē. Izcelšu tikai svarīgākos šī instrumenta aspektus kas nesaistās tik daudz ar robežu drošību, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai ņemt vērā ilgtermiņa izaicinājumus. 13.25 drošības eh, padomas rezolūcija. To Eiropas Savienības sakmē es te varētu turpināt uzskaitījumu, to nedarīšu. Ir runa par eh, bruņotu konfliktu upuru integrāciju un rehabilitāciju, kas ārkārtīgi svarīgs jautājums, lai nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti valstīs, kurās plosās eh, šie bruņotie konflikti. Tāpat arī es sekmēju pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās līdzlīdz politiskos procesos. Nu, šeit jāsaka, ka pilsoniskās sabiedrības problēmas sāstinās. Bet, nu, tie domājot par IPSP, tieši tas ienāk prātā. Tāpat arī no, nu, konfliktu novēršana, atbalsts mieram. Un um, jūsu atzinumā ir izcelti pozitīvi šī instrumenta aspekti, ātrums, elastīgums. Un tāpat jūs izcelat arī um, to partneru klāstu, kas var saņemt atbalstu no šī instrumenta. Un, uh, un kā tas uh, palīdz sekmēt to svarīgo miera veicināšanas darbu kārtību, ko valži atbalstīs Eiropas saimnības un kā tā pārakstās. Bet vēl īsti par, par šīs uh, programmas darbiniekiem. Nu, šī instrumenta īpatnība ir tāda, ka tam ir savi darbinieki reģionos un Briselē Un nav bijis nekāda interešu konflikta situācija. Viņi zina, kur saņemt eh, līdzekļus tā tālāk. Un man es norūpējusies par atšķirīgu konfigurāciju, kā tas varētu notikt. Mēs runājam vienā valodā, mēs runājam par konfliktu novēršanu un mieru sekmēšanu. Bet Afganistānas miera instruments, piemēram, nemaz nu, pēc būtības eh, nav domāts miera sekmēšanai. Tā kā mums jāpārliecinās, lai visi mēs runātu vienu valodu runāt par vienu un to pašu, un man ir zināmas bažas par to, ka um, instrumenti saucas uh, kaut kā vienādi, bet uh, kalpo citam mērķim. Mm, nu, tiks sniegts atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem. Tas ir tāds uh, saudabīgs nišas instruments, kas balstās uz vērtībām. vērtībām. Mums jāsklabā savas ambīcijas kā globālam mieru neseniem. Un elastīgums ir varbūt tā, tas atslēgas vārds. Eiropas Savienības līdzakļiem jau tiek piešķirt nevēlastīgi. Elastīgums jāvēro attiecībā uz partneru izvēlu, saņēmēju. Līdzīgi kā Andrew Šerifam, man ir vairāk jautājumu. Šis te bija tātad bilde ar tādu kumodu, ar dažādām atvilknēm un tā tālāk. Tas ir interesants, interesants metafora. Uh, Un, protams, ka tas nav aizslēpjas detaļās, tam es piekrītu. Šis ir viens no elastīgākiem instrumentiem, uh, ko piemērot ļoti daudzveidīgiem mērķiem. Konflikta novēršana un iesakmēšana ir uh, instrumenta būtība. Un mērķis, un domāju, par tāliešo politiku ir skaidrs, ka, un tas noteikti globālajā stratēģijā, kāda ir, kādas mūsu ambīcijas šajā jomā. Nu, kaut ko es nerunāšu, atzīmēšu tikai, ka, ka komitejas atzinums par budžetu. Varbūt šeit komitejas pārskat par nākamo daudzgad finanšu schēmu. Aicina šos instrumentus saglabāt kā atsevišķas struktūras. Ņemot vērā ISPSP un, un DHR atšķirīgos mērķus. Lai Eiropas Savienības ievērot savus mērķus šie instrumenti jāsklabā kā atsevišķi instrumenti nākamajā finanšu sēmā. Paldies visiem runātājiem! Nu, un atvainojos, kas teidzināju jūs. Tad vērsīšos pie kolēģiem, kas tad te ir zālē, kas vēlas izteikties. Kukāna kungs. Paldies. Eh, nu, man nav guši jautājumi, bet vairāki nu, komentāri. Pārstāvā kritiska rakstura komentāri biju referents par Eiropas kāmjātiecību instrumentu un uh, kāmjātiecību politikas pārskatu. Atceros, ka šo diskusiju gaitā mēs atteicāmies no daudzām prasībām. No savas puses tāpat mēs atteicāmies no daudzām prasībām, lai rastu kompromisu ar komisiju un neapsevis pārdomi. Un panākt, lai šie instrumenti strādātu, funkcionētu. Un um, tagad, raugoties pagātnē, acīs, ka tā bija kļūda. Tā nevajadzēja rīkoties. Tagad izrādās, ka Parlamentam ir ārkārtīgi minimālas kontrolas iespējas attiecībā uz šī instrumenta finanšu plūsmām, tātad un dabūt arī politiskās, eh, tādas iespējas kaut ko ietekmē politiski nav nu, neko daudz. Un um, es nesaprotu, kādēļ komisija un ārējās darbības dienas nevar mums sniegt vienkārši pārskatu par šī instrumenta darbību. Un konkrētu atbildi uz tādiem pamat jautājumiem, proti, cik efektīvi šie instrumenti ir kādas programmas tiek īstenotas ar šo instrumentu palīdzību un tā tālāk. Nu, nav man atbilžu. Atbildes, ko rādu, labākā gadījumā tādas ļoti izplūdušas un vispārīgas. Tā kā mums ir nepieciešams runāt skaidrāku valodu, saņemt uh, precīzāku, skaidrāku informāciju. Pat mans um, iemīļotais princips - vairāk tiem, kas dara vairāk, more for more, par to tika sniedz runāts daudz, un es uh, nezinu, kā tas īsti ir īstenots, vai tas bija efektīvs instruments attiecībās ar mūsu instrumentiem vai nē, un pārliecinoši atbildu šo jautājumu tā arī neesmu radis. Un vēl pavisam īsti neizrunāšos te, bet uh, par uh, šo instrumentu arhitektūru. No vienas puses komisija uzsver, ka instrumenti domāt konkrētiem mērķiem, tiem uh, nav nepieciešams izmaiņas ar uh, izmaiņām tiesību aktos vai daļietajos tiesību aktos. No otras puses dzird no dažiem kolēģiem, pat no pašas komisijas arī, ka mums ir uh, nepieciešams tomēr mainīt šo instrumentu arhitektūru. Nu, tad es īsti nesaprotu šo steigu. Kādai tādu steigu? Te mainīt tagad šo instrumentu arhitektūru. Es neesmu pret uh, pārmaiņām kā tādām, pret pārmaiņām, kuras stiprinātu mūsu darbību, mūsu pasākumus ārlietās, bet man ir sajūta, ka šīs izmaiņas tiek ierosinātas eh, sekojot eh, nu, tādā, tādiem starp eh, institūciju darījumiem. Nu, un par to es viennozīmīgi vēlētos iebilst. Labi, tā to arī tad beigšu. Nu, nākotnē mums nepieciešami instrumenti, kas būtu elastīgi, pietiekami elastīgi, jo gal galā mm, Pasaulē notiek būtiski notikumi pavērsieni, migrācija, attiecības ar eh, Turciju, ar Krieviju, līdz ar to šiem instrumentiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai tie varētu pielāgoties eh, mainīgai situācijai mūsu lomai starptautiskajā arēnā. Paldies un, un parlamentam ir jādod lielāka ietekme, lielāka teikšana un no politiskā viedokļa šajos procesos. Paldies. Paldies, Kristē kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu atbalstīt to, ko teica Kukana kungs. Es biju ēnu referents, strādājot pie šī faila par INB pārskatīšanu pirms trīs gadiem. Un kādas ir sekas tam, ja tiek mainīta finansēšanas instrumentu struktūru, lai uzlabotu to elastīgumu, efektivitāti? Tās ir ļoti svarīgas. Es zinu, ka ir pašlaik apspriestas dažādas iespējas. Eiropas komisijai ir trīs scenāriji, bet uh, es gribu runāt visam skaidri. Pat ja šī izvēle šķiet tīri tehniska, reāli tā ir politiska. Un es gribēju, lai jūs ņemtu vērā visus varas politikas elementus uh, dalību valstīs un arī šo narratīvu starp uh, dienvidiem un austrumiem. Esmu lasījis arī Eiropas parlamenta ziņojums par autorumu partnerības nākotni un IMB pārskatu, un ir skaidrs, ka šajā instrumentā mēs vairs nevaram ignorēt viņu ambīcijas un cerības atsaukšos uz Moldāvu, Gruziju un Ukrainu. Uh, jo šīs valstis ir pavisam citā līgā, gan no formas, gan satura viedokļa. Viņi tikai ir panākuši progresu reformu ziņā, viņi ir izdarījuši arī skaidru politisko izvēli un ir izvēlējušies iet ceļu uz Eiropu. Tur ir jauna dinamika un jauns politiskais redzējums vajadzīgs, lai mēs darītu vairāk to labāk, kuri ir uh, izvēlējušies doties Eiropas virzienā un kuri arī sasniedz konkrēts rezultātus. Šajā kontekstā mēs lūdzam īpašu atbalstu Moldovai, Ukrainai un Gruzijai, sagatavojot īpašu INP plus modeli, bet eh, tas ir noraidīts. Uh, Nu, Pagājuši gadu Briselē notika Austrum partnerības samits, bet šī parlamenta rekomendācija turpat netika pieminēta. Tad mans jautājums būtu šāds. Kā lai mēs nodrošinām fokusu sadār, saglabāšanu uz šīm trim valstīm, šīm potenciālajām kandidātu valstīm pēc 2020. gada, ja tās tiek ieliktas tādā paš, tajā pašā uh, grozā, kur jebkura cita trešā valsts? Paldies, Petras Austravičijus tagad. Paldies, Mariča. Paldies par eh, šo dokumenta projektu. Tas ir lielisks sākuma punkts diskusijām par finanšu instrumentu nākotni. Paldies arī paneļa runātājiem par visām prezentācijām. Bez šābām ārējie finanšu instrumentiem vajadzētu atspoguļot Eiropas politikas pamatprincipus un arī mūsu ilgtermiņa stratēģijas. Mums ir tik daudz šo stratēģiju Eiropas Savienībā labāks, labāka politiskā vadība, kā to visu apvienot, lai, tā, lai instrumenti nebūtu savstarpēji pretrunīgi, bet lai tie viens otru papildinātu, tas ir lielais jautājums nākotnē. Politiskā vadība būtu jāuzlabo, mums ir jāpadomā arī par mūsu komitejas iespējumu palielināt lomu un arī citu komiteju iesaisti. No praktiskā viedokļa, kā samazināt laiku no plānošanas līdz īstenošanai. Mēs visu laiku dzirdam no NVO un no uh, iesaistītiem partneriem, ka tas prasa pārāk ilgu laiku un ka mēs faktiski zaudējam savu tvērienu uh, ļoti steidzamās situācijās. Labāka komunikācija par Eiropas politikām vienmēr ir nepieciešama. Uh, mūsu komunikācijā. Mums ir jākoncentrējas uz to, ko mēs darām. Tas jāpaskaidro mūsu partneriem, mūsu kaimiņiem, visiem iesaistītiem. Te man būtu divi jautājumi. Īstenošana daudzos instrumentos viss ir labi, bet ja netiek paredzināti nekādi nosacījumi, tas var novest pie izgāšanās. Piemēram, uh, Eh, ja piedāvājam kādu atbalstu, tam jābūt ar politiskajiem nosacījumiem. Tam, tas nevar būt gluži vienkārši došanas un piešķiršanas akts. Kā jūs domājat, kā varētu labāk izmantot dažādus nosacījumus, piešķirot atbalstu? Un otrkārt, tam mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības eh, līmeni. Ir dalībvalsts, kas izmanto daudzus instrumentus, daudz palīdzības. Kādā veidā tas mainītu kohēzijas pieeja, lai uzlabotu koordināciju uh, dalībvalstu līmenī un Eiropas Savienības līmenī par ārējiem finanšu instrumentiem. Paldies, Lozingas kundze. Paldies. Pagaidīšu brīdi. Mana frakcija kopumā ir diezgan kritiski noskaņota. Mums ir zināmas bažas par stabilitātes un miera instrumentu, jo īpaši par to, ka tiek atbalstīti militārie aktori. Par to tagad sīkāk neizplūdīšu. Es gribēju pieminēt tādus pamat elementus no, un runāt par parlamenta izpētes uh, uh, funkciju. Es, un, maniem, man, un maniem kolēģiem ir vairāku gadu pieredze darba grupās, uz ko varam atskatīties un atsaukties. Un jāsaka, ka šajās darba grupās tie, tie kuriem vajadzētu veikt šo izvērtēšanu, un uh, faktiski man radās iespējas, kas drīzāk ir tāds fars. Vienmēr tiek teikts, ka uh, viss slēpjas detaļās. Uh, Nelabais slēpjas detaļās. Es gribētu zināt, kas tad ir paties, tas patiesais nelabais. Un, ja tika pieminēta Tunīzija un makroekonomiskā stabilitāte par to, ka ir uzlabo, tā ir uzlabota, bet tas ir tā dīvaini. Uh, jo cilvēki dodas ielās, protestējot pret makroekonomisko nestabilitāti. Mēs atsaucamies uz tādu valsti, kurā nekas faktiski nav izpildīts, nekas nav izdarīts. Mums ir jādomā par būtiskākām, konkrētākām iespējām, kā piedalīties uh, izvērtējumā. Un vēl viens pamat jautājums. Uh, Mana frakcija vienmēr ir ļoti iestājusies par to, lai instrumentam stabilitātei būtu deleģētie tiesību akti. Tā tas diemžēl nav. Bet ir arī citi instrumenti, kur būtu deleģēto aktu iespējamība, tie netiek izmantoti. Varbūt vajadzētu iesaistīties izmeklējušiem žurnālistiem par uh, šādām lietām esmu saņēmis informāciju, piemēram, ka, ka no kaimiņu valstu instrumenta ir uh, izņemta līdzekļi, lai finansētu Eiropas Savienības Turcijas nolīgumu. Tādā gadījumā mums ir uh, jāpāraksta šis instruments, lai šādas situācijas uh, nenotiktu tā gluži vienkārši um, kur komisija rīkojās, kā viņi vēlas. Un noslēgumā gribu teikt, ka man ir būtiskas bažas, fundamentālas bažas par par uh, programmējamo un neprogrammējamo daļu un par šo neprogrammējamo daļu uh, Es pat nevaru izdomāties, iedomāties tādu izvērtēšanas iespēju. Vienmēr tiek runāts par lielāku elastīgumu, te man es te gribētu saņemt uh, atbalsti. Kā tad var savietot šo, šādu lielāku uh, izvērtēšanu ar lielāku elastīgumu? Paldies! Tuna Kelams. Paldies! Manuprāt, šī ir lieliska iespēja noturēt tik daudzpusēju sanāksmi ar uh, dažādu pušu pārstāvniecību un Jā, mūsu nostājas ir atšķirīgas, bet mūsu mērķim vajadzētu būt atrast uh, vienotu nostāju un vienam otru labāk saprast. Mēs dzīvojam ļoti turbulentā, nestabilā pasaulē, aizvien rodās jaunas situācijas. Un tad šeit, ka šī situācija ka mēs mēģinam uzliet eļļu tādai vētrainiem ūdeņiem, uh, bet tā, tā, tā arī šķiet, ka tas ir, ko mēs gribam panākt ar saviem ūdeņiem, ar saviem instrumentiem. Bet komisija izteica vienu ļoti svarīgu frāzi, ka šiem instrumentiem ir jābūt balstītiem uz politiku. Un vēl es atbalstu elastīgumu, saskaņotību, vienkāršošanu. Uh, Visi šie paziņojumi, šie skaistie vārdi ir eh, ļoti atzinīgi vērtējami, bet, nu, viss ir atkarīgs no detaļām un no īstenošanas. Es piekrītu saviem kolēģiem, īpaši kolēģei Šakei un viņas ievadrunai, proti, ka mums nav vajadzīgas formālas sanāksmes, mums drīzāk ir vajadzīgas savstarpējas konsultācijas. Kolīgs, kolēģis Kukan kungs arī jau pieminēja, ka ir nepieciešams lai komisija izvērtētu, kā instrumenti funkcionē. Nu, tā jau ir mūsu pamat problēma, pamat jautājums. Un šis vienotais instruments, manuprāt, tas prasīs zināmu laiku. Mums nevajadzētu pārsteigties. Ir skaidrs, ka tā, tas nav nekāds burvju risinājums. Pieiesim visam mierīgi un uh, prātīgi par to varētu domāt, bet uh, dzirdējumu vienu ļoti svarīgu atziņu, ka, lai no, mēģinot uh, panākt lielāku stabilitāti, mēs varam apdraudēt demokrātiju. Es domāju, ka šo sanāksmu mums vajadzētu noslēgt ar izpratni ar izpratni par to, ka mums ir nepieciešams vairāk konsultācijas pēc būtības, nevis uh, formāli paziņojumi. Un mēs ļoti gribam saņemt informāciju no komisijas par viņu plāniem un par to īstenošanu. Paldies, mums ir vēl četri runātāji, laika vairs nav daudz. Tagad atgādināšu. Tagad pancērīkungs. Grazie, prezidente, o due brevissimi. Paldies priekšsēdētāji. Man būtu divi īsi komentāri mūsu runātājiem. Mēs visi piekrītam, ka tā ir laba ideja, pēc iespējas labāk izmantot mūsu finanšu instrumentus, bet, protams, ir neizbēgami birokrātija un citi šķēršļi, bet pirmā lieta, par ko mums ir jāvienojas, ir ir iemesli, kādēļ ir nepieciešams, kādēļ ir jāizmanto, kādēļ nepieciešams reformas instrumentos, un tās ir mācības, ko esam guvuši no pagātnes. Ja mēs vēlamies uh, ko mainīt, kaut grozīt instrumentos. To nevajadzētu darīt no administrācijas viedokļa, jo tas bieži vien atstāja negatīvu ietekmi uz politiku. Piemēram, IPA instruments, kas paredzēts uh, valstīm pirms pievienošanās. Valstis saskārās ar migrācijas problēmu, viņi gribēja izmantot daļu no līdzekļiem, kas pieejam šajā instrumentā, bet uh, līdzekļu izmantošana migrācijas jautājumu risināšanai nav iekļautā mandātā. Un otrs uh, aspekts, manuprāt, uh, uh, mums izdosies veikt reformas, ja mēs Uh, paturēsim prātā mūsu galvenos mērķus. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka mēs negribam nonākt konfliktā starp uh, mm, prioritātēm un īstenošanu. No vienas puses mēs gribam, lai būtu labāka uzraudzība, bet tajā pašā laikā nevaram noteikt politiskās prioritātes. Mēs nevaram pateikt, protams, ka viss ir politiska prioritāte, ja tāds paliks, tad mēs saglabāsim faktiski status quo. Jā, ir nepieciešama pielāgojuma, lai cīnītos pret neparedzētiem, bezprecedenta gadījumiem, piemēram, apdraudējumiem cilvēktiesībām. Uh, mums ir jāsaprot, ka politisk, politiskās izvēles nekad nav neitrālas. Un ir jāpaturprātā, kādu Eiropu mēs vēlamies nākotnē. Paldies, nākamais Lopes Istūris. Istūris Vaita kungs. Paldies ārējās darbības dienestam, paldies komisijai. Es gribētu būt nedaudz pozitīvāks, kā Tūna Kelams. Mums šie instrumenti faktiski ir uh, redzamākie pierādījumi mūsu pie, vēlētājiem uh, tām lietām, ko mēs kā Eiropas Savienība daram ārpus Eiropas Savienības. Mums nav tik daudz laika atlicis. Es gribētu uz divus jautājumus komisijai. Kā jūs vērtējat iespēju aptvienot instrumentus. Es nesaku, ka es atbalstu šādu pieeju, bet vai tiek domāts par tādu risinājumu? Un arī šī ideja, ka saglabāt 15% no ārējās darbības finansējuma neieplānot, neprogrammētu. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Un mani sociāldemokrātu kolēģiem es gribētu teikt, ka IPA regulā otrajā pantā uh, ir komisijai paredzēta iespēja izmantot šos instrumentus, lai cīnītos pret migrācijas krīzi. Pastāv juridiska norma, kas to atļauj. Es domāju, ka komisija šeit pieņēma pareizo lēmumu. Paldies! Paldies, Salamkungs! Eh, Paldies, priekšstādātājiem! Es tā nedaudz kautrīgi pievienojos šai sanāksmē, jo es neesmu komitejas loceklis, bet tā nu ir sagadījies, ka esmu e, referents šim pašam ziņojumam attīstības komitejā par dažādiem attīstības instrumentiem. Un tad gribēju izmantot iespēju un uzdot pāris jautājumus. Prezentācijās dzirdējām, ka ir divi aspekti, kur attīstības politika un Eiropas vispārējā pieeja ārlietās, ka tām ir dažādi sensitīvie jautājumi, jo īpaši saistībā ar vērtībām un interesēm. Attiecības ar mūsu partneriem, kas saņem mūsu attīstības un sadarbības finansējumu. Un tādēļ mans jautājums, kurš nu gribētu atbildēt? Kā jūs vērtējat attīstības instrumentu izmantošanu Eiropas ārpolitikā un kā Um, cilvēki uztvēra attīstības fondu, tas pirmo reizi tiks iekļauts budžetā, un kādi varētu būt vispārējā pieeja šiem instrumentiem nākamajā DSF, D, DF, DFS. Paldies! Um, kolēģi no dažādām politiskajām grupām iezīmēja daudz svarīgus jautājumus. Kas mani pārsteidz? no vienas puses diezgan vienprātīgi tiek atzīts, ka instrumenti pilda sev mērķi. No otras puses dzirdu, ka tie būtu jāapvieno. Es gan nesaprotu, kādēļ. Manuprāt, nav pienācīgi atbildēts uz jautājumu par pārvaldību, nec par to, kā um, pareizi līdzvarot geogrāfiskos un tematiskos mērķus. Un tad, protams, kā kādā veidā būtu sadarbības starp ārējās darbības dienestu, parlamentu un arī interesētajām, citām interesētajām pusēm. Izskan arī jautājums par delegācijām uz vietas. Jā, no nu vienas puses varētu teikt, ka viņi ir vistuvākie aktuālajai situācijai, bet no otras puses viņi ir vistālāk no mums, no pārskatīšanas Un uh, pastāv risks, ka viņi varētu nonākt interešu konfliktos. No vienas puses ir šī pragmatiskā nepieciešamība uzturēt attiecības ar valstu valdībām, tajā pašā laikā cīnoties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir patiesi izaicinājums. Un Devits Makalisters, pirms viņš devās prom, uzdeva arī jautājumu, kādēļ netika piedāvāt nekādi deleģēti akti. Šo atbildi vēl neesam dzirdējuši, mums, prāt, manuprāt, tā ir svarīga. Rezumējot, var teikt, ka daudz no jums norādīja, ka galvenās idejas ir atbalstāmas, ka mums jābūt vairāk vērstiem uz politik, politiskajiem apsāriem, ka jābūt elastīgākiem, bet daudzi arī pieminēja to, cik izšķirošas varbūt dažādas detaļas ka mēs nedrīkstām pazaudēt nepieciešamību un uzsvaru uz labu pārvaldību. Notika atsauc uz detaļām, mēs dzirdējām daudz no šīm detaļām par to, kā plānus vajadzētu īstenot. Iespējams, ka nebūs, nebūs iespējams atbildēt visiem šiem jautājumiem šodien, bet atbildes uz jautājumiem būs jāsaņem, pirms varēsim virzīties uz priekšu. Un šķiet, ka daudzām politiskajām grupām ir nopietnas bažas. Mums ir atlikušas aptuveni desmit minūtes. Cirdēju, ka mums ir nedaudz papildu laika, bet man personīgi, diemžēl, nē, tādēļ es aicināšu kādu pārņemt uh, sanāksmes vadību. Kristian, vai jūs varētu sākt? Ja varētu integrēt, uh, būtu ļoti labi. Um, Paldies! Paldies par šiem pārdomātajiem un vērtīgiem komentāriem. Varbūt, lai nedaudz arī rosinātu citu ekspertu reakciju es e, gribētu jūs nedaudz arī provocēt. Jūs runājāt par šiem nelabajiem, par e, nelabo, kas slēpjas detaļās, un uh, jūsu pieredze ir ļoti konservatīva, bet nu, mēs esam pieraduši. Jā, izstāst, ka jūs esat ļoti pieraduši pie šiem nelabajiem, pie šiem vecajiem jodiem, un jums tie ir tīri paprātam. Un, ja mēs runājām par šo kopīgo uzbūvu arhitektūru, par to mēs lēmām koplēmumu procedūras ietvaros ar padomi un parlamentu attiecībā uz DFS. Katrs atsevišķais instruments ir paredzēts saviem uzdevumiem. Tie ir atmaksājušies, tie ir izmantoti praksē, un mēs varam ar tiem paveikt to, kas ir nepieciešams. Tādēļ kopīgi ar kolēģiem komisijas dienestos secinājām, ka nav jēgas tagad visu mēģināt atkal šķetināt vaļā ar deleģēto tiesību aktu palīdzību. Un vidusposma pārskats mums nelika nonākt pie secinājuma, ka tagad vajag uh, pārnest no vienas kategorijas uz otru vai no dažādām valstīm milzīgas naudas summas. Tad, kad instrumenti tika izveidoti, šīs maržas tika arī uh, tiem pielāgotas. Ja mēs runājam par stratēģiskā pārskata diskutiju, diskusijām, tad eh, tām nepieciešamie dokumenti jau ir iesniegti, un jums ir eh, divas nedēļas vēl līdz diskusijām, lai ar tiem pietiekami rūpīgi iepazītos un sagatavotos diskusijām. Un, ja instrumenti ir pietiekami labi, kādēļ, tad mēs gribam tos vēl vairāk konsolidēt. Mēs uzskatām, ka mēs pašreizējo uzbūvu varam padarīt vēl labāku un efektīvāku. Vienkāršojot procesu, mēs vairāk uzmanības varēsim uh, pievērst politikai, politikas saturam un tās mērķiem. Lūk, par to mums vajadzētu domāt. Kad Pirmo reizi piedalos diskusijās par, D, par DFS un par nākamajā, nākamās paaudzes instrumentiem. Tas bija jau sen. Toreiz bija apmēram 20 dažādas ārējo attiecību, ārējo ārpolitikas sistēmas. Tagad ir aptuveni plus mīnus 10 sistēmas. Mēs neuzskatām, ka ir mazinājusies kontrole salīdzinājumā ar situāciju pirms 10-15 gadiem. Uh, Jā, mēs esam arī panākuši zināmu efektivitāti, bet ir iespējams darīt vēl daudz vairāk. Konsolidācija nozīmē pārvaldības struktūru un procesu e, konsolidāciju. Ne jau tas, ka mēs izvirzīsim kaut kādu vienu vienīgu politikas mērķi izskanēja jautājums, vai uh, attīstības politika arī attiecas uz budžetu. Mēs pateicām skaidru un gaiši, pagājuši gadu tika panākta jauna vienprātība, kas uh, definēja ES attīstības politiku uh, ES līmenī un dalību valsts līmenī. Tāds, lūk, ir politiskais satvars, kāpēc tam tiek vadīts process Eh, tas drīzāk ir tehniskas dabas jautājums. Nu, tur gan atkal eh, šādi tādi mazie nelabie parādīsies no detaļām izleks ārā. Mums arī ir jāapzinās, kā vienkāršojot pārvaldes struktūru, mēs varam saglabāt šo geogrāfisko, tematisko un ātrās reakcijas dimensiju. Un katram, katrai no šīm dimensijām ir uh, savas nepieciešamības. Mums ir jāmēģina dažreiz tās mobilizēt uh, visas kopā viena un tā paša mērķa vārdā. Tas ir viens no elastības aspektiem, un vēl tika pieminēts vairākas reizes cits aspekts ļoti pamatoti, kā mēs izvērtējam veiktspēju. Ne, ja nemaldos, tas bija Kūkana kungs, kas pieminēja šo principu more for more. Mums tas jau tiek eh, pielietots. Nu, varbūt esam bijuši līdz šim pieticīgi, bet eh, šāds pieticīgums eh, atļauj arī uh, varbūt piešķirt vairāk līdzekļu īstenošanai, bet eh, tā nav pārāk milzīga motivācija. Un pateicoties konsolidētai arhitektūrai, nākotnē mēs varēsim varbūt savu darbu veikt labāk, un FDDF ir uh, uh, liela rezerve neparedzētiem izdevumiem, un nu, kas to zina uh, nākamo 5-7 gadu laikā, kādi būs šie neparedzētie mērķi un izdevumi. Un mums arī ir patiešām vairāk palīdzības jāsniedz tiem partneriem, kas kaut ko dara, kas. Uh, uh patiešām pūlās kaut ko panākt. Un, ja tiek teikts, ka liela summa ir jāparedz neparedzētiem izdevumiem, pēc tam mēs varam uh, veicot strateģisko izvērtējumu un kaut ko prognozējot, saprotot, kādas mums būs nākamās politiskās prognozes un uh, perspektīvas, mēs varam arī kaut ko tālāk plānot. Mums, protams, arī delegācijām ir jāpalīdz uz vietas, un mums ir jāsaprot, cik daudz mēs varam deleģēt uh, veikšanai citiem. Un palīdzības uh, sniegšanas administrēšanu es esmu vienmēr aplūkojis kā tādu trīs stūri, kur katram leņķim ir jābūt pietiekam efektīvam. Uh, Jūs esat eh, varbūt šī eh, trīsstūra virsotnē. Es runāju par uh, galvenajiem dienestiem, tātad tas ir viens šis leņķis, viens trīsstūra stūris, tālāk administrācija, EFKO, FPI un trešais stūris ir delegācija. Mums ir jāsaprot, kā strateģiskās vadlīnijas, ko saņemam no jums, no dalību valstīm, uh, pārvērst programmā. Mums ir jāsadarbojas ar kolēģiem, lai programmu pārvērstu konkrētos projektos. Bet delegācijas ir tās struktūras, kas palīdz apzināt uh, šīs, uh, šo nepieciešamību uz vietas, kas tur ir jādara, kuri projekti ir veicami un kas ir visnepieciešamākais. Viņi var mums palīdzēt, bet viņi visu nevar īstenot bez mūsu atbalsta. Un uh, priekšsēdētājs kundze, viņiem arī ir um, jābūt drosmei um, sarežģītās situācijās. Jūs pieminējāt pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesības. Jā, dažreiz nākas arī pieļaut atkāpes uh, šajā trīsstūra modelī, jo varbūt uh, kāds no tās stūriem varētu nostādīt neizdevīgās pozīcijās mūsu partnerus šajās valstīs. Bet, ja katrs stūris būs pietiekami spēcīgs, eh, tad es domāju, ka šis trīs stūris labi turēsies un mēs varēsim eh, savu darbu veikt godam. Paldies, paldies, Kristiāna! Es domāju, ka šis varbūt ir aizsākums tādām garākām sarunām, un ja mēs runājam par ārlietu finansējumu instrumentiem, es gribētu vienu mūsu komitejas sēdi atvēlēt tieši tiem, lai mēs varētu par administrāciju un pārvaldības aspektiem runāt vēl tā plašāk un padziļinātāk, jo parlamentam tas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tādas nepāredzamas struktūras, kur nevarētu vairs saprast, kurš par ko ir ir atbildīgs. Un es gribēju pateikt, ka ziņoju, līdz 7. februārim ir jāizsniedz grozījumi līdz 2011. par manu ziņojumu, un 21. vai 22. februārī ir paredzēts diskusijas, vēl um, datums nav nosprausts, un AFET komitejā ir ieplānojis balsot 20. martā, uh, un pēc tam balsosim plenārsēdē aprīlī. Paldies visiem komisijas pārstāvjiem, ārlietu dienesta darbiniekiem un paldies arī domnīcu pārstāvjiem, visiem politologiem, ekspertiem. Liels paldies!